ziņojumu. Paldies, debats ir noslēgušās, balsošana būs rīt 2012. Tālāk ir kopīgās debates par darba vietu izveidu un maziem vidējiem uzņēmumiem. Tagad dod vārdu Makintāre kundzei uz četrām minūtēm kā referentei. You, uh, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vispirms es vēlos pateikties visiem ēnu referentiem par viņu konstruktīvo darbu pie mana ziņojuma. Tāpat es vēlos arī uh, teikt, ka es augstu vērtēju šī ga, šīs uh, vakarā m, mm, debates, kas uh, saskan arī ar ITRA komitejas uh, iniciatīvu. E, visi esam vienisprāts, ka lai Uh, cīnītos pret bezdarbu Eiropā, mums ir jāmeklē jauni novatoriski risinājumi, veidot uh, tādu vidi, kas ir labvēlīga uzņēmumiem, uzņēmēji darbībai, un tomēr to nedrīkst darīt uz uh, darba drošības rēķina. Un to es gribu precizēt. Mans uh, nolūks nav mazināt darbinieku aizsardzības līmeni un viņu tiesības, bet gan samazināt birokrātiju, lai vienkāršāk būtu normas īstenot, jo tādējādi mēs uh, uzlabotu darba drošību un noteikumu ievērošanu. Mēs labāku aizsardzību nodrošinātu strādājošiem darba vietās un vienlaikus eh, radītu uzņēmēju darbībai labvēlīgu vidi Eiropā. Uh, solis pareizā virzienā bija mazo uzņēmumu akts un refit programma ir nākamais solis tālāk top 10 iniciatīva kurā ir uh, identificēti desmit vissmagnējākie Eiropas Savienības tiesību akti, kas visvairāk traucē MVU darbību. Pat ja ir dažādi viedokļi par šā ziņojuma pieeju, es domāju, mums ir izdevies panākt labu līdzsvaru, vienoties par virkni jautājumu, par to, kā Eiropas Savienība un dalību valstis var nodrošināt labāku pieeju finansējumam, veicināt uzņēmēju darbību, uzlabot uz, uh, likumdošanas uh, aktus. MVU un mikro uzņēmumu nodrošina 90 miljonu darba vietu privātā sektorā Eiropas Savienībā. Un es gribētu izteikt pateicību organizācijai, kas runā mazo vidēju uzņēmumu vārdā. Tas ir Mazo uzņēmumu federācija. Tā ir apvienotās karalistes vadošā uzņēmēju organizācija un es, e, viņi ir sagatavojuši manifestu Eiropas politiķiem, gatavojoties parlamentu vēlēšanām, un viņi ir nu, teik, e, stāku šajā manifestā. Uzņēmēji darbība ir konkurētspējīgas Eiropas centrā, Uh, un tas ir ļoti iedvesmojoši veidot savu, pašam savu uzņēmumu, dot ieguldījumu ekonomikas attīstībā. Tādēļ Eiropas Savienības e, institūcijām un dalību valstīm ir jāveido uzņēmēji darbībai labvēlīga vide, lai uzņēmumi varētu veidoties, attīstīties mūsdienu globālajā pasaules tirgu. Ir nepieciešams veikt ieguldījumus prasmēs, jā, uh, jānodrošina, lai sociālie un uh, darba likumi būtu elastīgi. Tāpat jānodrošina vienāds spēles noteikumi visā Eiropas Savienībā. MVU nodrošina 85% jauno darba vietu Eiropā un nodarbina divas trešdaļas strādājošo. Tādēļ ir uh, jāīsteno princips, domājiet vispirms par mazajiem uzņēmumiem, veidojot uh, darba tirgus politiku. Manā ziņojumā par uzņēmē darbības vidas attīstību runa par vairākām jomām. Pirmkārt, sarežģītība un lielās izmaksas, kas saistīts ar jaunu uzņēmumu uh, veidošanu. Tas ir jāvienkāršo. Uh, Tāpat ir jāsaskaņo pieprasījums pēc uh, prasmēm tirgu un piedāvājums izglītībā. Tāpat ir uh, jākonstatē, ka uh, pašnodarbināto skaits ir samazinājies no 45 uz 37 procentiem pēdējo gadu laikā. Daudzi, kuri ir uzsākuši savu uzņēmumu, ir daudz ko apguvuši ir uh, svarīgas problēmas piekļuve finansējumam, uh, darbas, darbinieku kvalifikācija un citi jautājumi. Es kopā ar 84 citiem deputātiem esmu iesniegusi grozījumu un cerat, ka, ceru, ka jūs to atbalstīsiet. Tas ir otrais grozījums, rosinot, lai uzņēmumi atgriežas Eiropā, tādējādi radot jaunas darba vietas. Tādējādi mēs varētu radīt 200 tūkstoši jaunas darba vietas, ja uzņēmumi atgrieztos apvienotā karalistē un Eiropā uzlabot ir jānodrošina atbalsts šiem uzņēmumiem. Es domāju, ka ir iespējams uh, šo tendenci stiprināt, tā ir unikāla iespēja un tādēļ komisijai ir jāveic pasākumi uzņēmumu atbalstam. Es uh, domāju, ka tas būs uh, solis uz priekšu, veidojot uzņēmēju darbībai labvēlīgu vidi Eiropā. Paldies! Un tagad vārds deputātam Rūbigam. Jā, paldies, priekšsarētājs kundze, komisāra kungs, dāmas un kungi. Vispirms es vēlētos pateikties Makintāras kundzei, jo darba vietu izveide ir aktuālais temats. Mums ir miljoniem jauniešu bezdarbnieku daudzās valstīs, 5 līdz 10%, citās valstīs līdz pat 50%. Ko mēs varam darīt, lai radītu jaunas darba vietas, kas ir labi apmaksātas, kas ir interesantas, inovatīvas, orientētas uz nākotni. Un vēlētos eh, pateikties Eiropas komisijai, tīpaši komisaram Tajānī, par to, ka viņi ir pētījuši, kas ir tieši tie tiesība akti, kas rada problēmas mūsu uzņēmumiem. Uh, kuri priekšraksti iznīcina darba vietas Eiropā. Tas ir jāsauc vārdā. Ir pietiekami daudz normu, kas noved pie tā, ka rūpniecība un ražošana aiziet no Eiropas. Kopš 2008. gada 8% no rūpniecības Eiropā ir zudusi. Un pēc tam mēs brīnamies, kāpēc nerodas jaunas darba vietas interesantās jomās. Un jau skolā ir nepieciešams padarīt pievilcīgu spēju kļūt patstāvīgam, kā darīt kaut ko interesantu. Un, protams, lielākais slodzes kādam, kurš ir pašnodarbināts pats varbūt, vai pieņemtu pirmo darba, pirmo darbinieku, izveidot pirmo darba vietu, tur iespējams, ka vajadzētu kādu pētījumu un tam atbilstoši varētu arī īstenot šo programmu. Mums vajadzētu parādīt, ka tiešām cilvēks, kurš pieņem pirmo darbinieku, tas ir liels risks, un uh, viņš saskaras ar lielu problēmu kopumu. Tāpat ir nepieciešams arī redzēt un saprast, kurās jomās mēs ar eh, tiesību aktiem varam radīt eh, pievienoto vērtību, lai nebūtu tā, ka darba vietas tiek iznīcināts un ka to izdarām ar tiesību aktiem, bet gan, ka tiek nodrošināts darba vietas jaunas. Vai ir pētījumi, ietekmes novērtojumi, vai varbūt pārbaudas, kas tiek veikts eh, Vācijā, piemēram, kā mēs varam nodrošināt eh, to un pārliecināties, ka darba vietas tiek izveidotas. Un tad eh, uz nākotnu orientēts tiesību aktu kopums, kas radītu darba vietas nākotnē, papētīt, kā mēs varam tos jauniešus, kas vēlas kaut ko vairāk darīt, motivēt vai ir mēģināts padomāt par to, eh, kādi stimuli būtu nepieciešami, lai cilvēki paši mēģinātu kļūt par darba devējiem un pieņemt sev pirmo darbinieku. Diemžēl šobrīd lielākoties tiesību akti vērsti uz tādām sankcijām, uz tādu sodīšanas sistēmu, kas, protams, var radīt problēmas. Un Amerikā cilvēkam pēc eh, neizdevušās projekta ir iespēja sākt jaunu. Un, ja mēs nemainīsim domāšanu, mēs Eiropā netiksim uz priekšu. Pētījums eh, tūkstots uzņēmumu vidū bija ļoti interesants, varēja redzēt, ka uzņēmumi tīpaši ķīmijas rūpniecībā saskarās ar lielām problēmām saistībā ar rīču direktīvu. Atceros, PSM Europe, mēs jau toreiz pētījām uh, un secinājām, ka tas viss ir ļoti sarežģīti un prasa lielu administratīvo darbu, un it īpaši tas ir smagi maziem vidējiem uzņēmumiem. Viņi vairs nevar atļauties pat izpildīt visu šīs normas, viņiem nav pietiekams personāls, un lai to varētu visu nodrošināt, kas tiek prasīts, un, protams, arī finanses, lai to visu varētu īstenot. Eksportētāju uzņēmumi saskarās ar lielām problēmām ar PVN. Milzīgs laiks ir jāgaida, līdz saņem šo pārmaksu atpakaļ. Tad ir jāskatās, kādas ir iespējas nākotnē kaut ko mainīt šai jomā. Uh, Protams, ka ir nepieciešams arī nodrošināt tirgus uzraudzību un produktu drošumu, lai padarītu tirgu pieejamu arī mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Es vēlētos atzinīgi novērtēt pēdējā laikā datu aizsardzību, uh, Eh, maksājumu termiņu samazināšanu, eh, rēķinu izrakstīšanas vienkāršošanu un līdzīgas pasākums. Tā kā soļi uz priekšu ir spērti, bet ar to vēl nepietiek. Nākamajā sasaukumā tas ir mūsu mērķis eh, virzīties uz priekšu, lai radītu jaunas darba vietas. Paldies! Paldies, Rubīga kungs. Pirms mēs dodam vārdu komisāram. Vai jūs pieņemat zilās kartītes jautājumu no Tikau kundze? Tikau kundze, lūdzu. Thank you, Mr. Chair. Paldies, paldies priekšsēdētāji. Es vēlētos uzdot jautājumu Rūbīga kungam. 2009. gadā viena miljārda eiro liela programma tika pieņemta, apstiprināta priekš MVU. Viens no mērķiem šajā programmā bija radīt darba vietas tieši MVU. Uh, Vai jūs varat man pateikt, vai ņēmāt vērā šo programmu un cik daudz eh, darba vietu tika radīts ar šo programmu? Paldies! Lūdzu, jums laiks atbildēji. Jā, paldies tikau, kundze. Es uzskatu, ka tieši Eiropas investīcija fonda uh, darbībā ir daudz kas pozitīvs paveikts, ir īpaši attiecībā uz maziem vidējiem uzņēmumiem, garantējot riska kapitālu un aizdevumus paškapitāla ieguldījumiem veicot. Mēs zinām, ka vien tas ir, darbojas kā svīra. Uh, ieguldot šos naudu, šo naudu eh, līdz pat 25-30 reizēm vairāk finansējumu ir iespējams piesaistīt. Tur, protams, tiek radīts daudz darba vietas. Un, protams, viens miljārds eiro šajā jautājumā nav milzīga summa. Tas galvenokārt pazūd banku finansēšanas jomā, Bāzel 1 un Bāzel 2 var pieminēt, Tur diez vai var kaut ko vairāk panākt, bet nākotnē mums vajadzētu domāt par to, lai Eiropas investīcija fonds saņemtu vairāk līdzekļus arī no Eiropas eh, līdzekļiem. Paldies! Paldies! Tagad komisijas vārdā Tajānikum. Paldies! Es gribētu pateikt, Rubik kungam, Maktadai kundzei par to, ka mums ir bijis, bijusi šī iespēja runāt par reālo ekonomiku, beidzot savu mandātu. Mēs varējām runāt par 23 MVU, kas ir mūsu ekonomikas pamats. Un šī diskusija, manuprāt, notiek laikā, kad mēs esam ilgi strādājuši parlaments un komisija kopā ir strādājuši un pārliecinājuši padomi, ka ir ārkārtīgi svarīgi Eiropai izstrādāt industriālo politiku. Un tas faktiski ir noticis visai nesen padomas sēdē. MVU ir ārkārtīgi svarīgi. Protams, arī lielrūpniecība ir ārkārtīgi svarīgi, taču bez MVU un pašnodarbinātajiem mēs nezinu, vai varētu radīt daudz darba vietas Eiropā un nodrošināt nodarbinātību. Ko tad es gribētu teikt? Pirmkārt, viens no lielākajiem šķēršļiem ir pieeja iekšējam tirgum. Mums ir jāļauj MVU. Tikai 26% pat labāk spēj iziet ārpus no savas valstis, un tikai 17% eksportē uz ārpu no Eiropas Savienības. Mums jāsamazina birokrātiskais sloks. Mums jānoņem viss visi ierobežojumi, kas traucē MVU, ir dokuments par industriālo atjaunotni, ko atbalstīja arī padome. Būs trīs likumdošanas iniciatīvas, trīs dienās, simts eiro, un ar to vajadzētu pietikt un viena mēneša laikā vajadzētu tikt cauri visām juridiskajām problēmām. Komisija strādā pie citām programmām, Mēs pārskatām visu likumdošanu Eiropā, lai samazinātu šo slogu. Un jūnijā būs ziņojums par esošo stāvokli, par IFIT iniciatīvu, būs sabiedriskās konsultācijas, lai mēs turpmāk varētu strādāt par šo jautājumu. Mēs publicēsim arī tādu kā tabulu, lai mēs varētu redzēt Eiropas Savienības kopējo situāciju, kā mums ir izdevies likumdošanā samazināt slodzi. Rubika kungs jau runājot uzsvēra desmit galvenos slodzes veidus, kurus mēs esam aplūkojuši, un mēs meklējam atbildes uz šiem desmit pamatslokiem. Esam izveidojuši dažādas sistēmas, kā vienkāršot MVU problēmas šai jomā. Mums ir arī vēstnieks šais jautājumos mūsu aģentūrā. Un ir sešas iniciatīvas runājot arī par datu aizsardzību, pārobežu darbiem, sabiedrisko piedāvājumu. Un mēs runājam arī par vienas punkta aģentūra, kas arī varētu samazināt šo pārobežu darbību. Dalību valstīm ir ļoti nopietni jāstrādā pie savu likumdošanas optimizācijas, ņemot vērā NVU vajadzības. Ir arī izveidots šis vēstnieku tīkls, katrai valstī ir savs MBU pārstāvis, kas var domāt par to, kā tas ietekmē mūsu kopējo likumdošanu. Un tas, manuprāt, ir tas, ar ko mēs nodarbojamies savā ģenerāla direktorātā. Gribētu izmantot arī šo debati, lai atgādinātu dalību valstīm, ka vajadzētu būt konsekventiem. Daži cīnās pret birokrātiju, taču, kad tām lūdz uzsākt kādas jaunas iniciatīvas, tad sākās pārdomas. Piemēram, par autoražošanu nevienmēr mūsu darbi seko vārdiem un otrādi. Mūsu budžetā 150 miljārdi ir atvēlēti industriālajai politikai un reģionāliem fondiem. 40 ir atvēlēti horizontu programmām, 2,5 miljoni. Kolsmē kas ir speciāla pakete, kas cels MVU konkurētspēju. Un tas tika pieņemts tikai labās sadarbībā ar komisiju un parlamentu, tāpēc gribētu pateikties parlamentam par atbalstu komisijas priekšlikumiem. Ņemot vērā, ka mēs strādājam vienā virzienā, Rubikungs arī uzsvēra pašnodarbināto jautājumu. Mēs esam izstrādājuši darbības plānas pašnodarbinātajiem. Tie taču ir patiesi uzņēmēji un ir dokuments par uzņēmēju garu un pirmoreiz mēs esam novērtējuši šos cilvēkus kā tiešām patiesus uzņēmējus. Viņi varēs piedalīties visā sabiedriskā piedāvājuma procedūrās. Tas, manuprāt, ir patiesi inovatīvs solis pareizajā virzienā. Tā mēs radīsim darba vietas, un tas ir ārkārtīgi tuvu man, manām melmēm. Mēs esam runājuši arī par parādiem, maksājumiem Man savā valstī šeit ir liels problēmas, taču es neuzskatu, ka mūsu pilsoņus var šķirt no nodokļu sistēmas. Valstī ir jārāda piemērs un jāsamaksā preču piegādētājiem laikā. Bāzels 3 gribētu pateikties parlamentam par atbalstu. Tas nozīmē, ka mazajiem vidējiem uzņēmumiem vienkāršotā veidā var aizdot 1,5 miljonu eiro, kas varētu ļaut MVU strauji attīstīties tieši eksporta jomā. Tas palīdzēs MVU internacionalizēties jo Eiropā tikai 70% strādā ārpus Eiropas Savienības robežām, ņemot vērā to lielo potenciālu, kāds ir MBU, tas ir jāizmanto līdz galam. Paldies Tajānī kungam. Nākošā Andres Barējā, bet laikam viņa nav šeit. Tad pāriesim pie reģionālas attīstības komitejas partijas pārstāvs Kadenbachs kundz. Jā, paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Es vēlos pievienoties jums. Man tiešām prieks dzirdēt, ka pieeja aizdevumiem un finanšu instrumentiem tiks atvieglot. Regi komitejas vārdā es vēlos arī sacīt to, ka ir svarīgi ne tikai dibināt uzņēmumus, Bet katram cilvēkam, kuram ir uzņēmēja gars, atbalstīt viņu, dot viņiem iespējas. Eiropas struktūru un investīciju fondu ietvaros mums ir daudz iespēju. Informācijas saņemšana, uzņēmumu dibināšanā, kontaktu dibināšanā, pieeja finansējumu, pieeja jauniem tirgiem Šeit nav runa tikai par to, cik jaunu uzņēmumu tiek izveidots. Svarīgi ir tas, cik daudz uzņēmumu izdzīvo pirmos piecus gadus. Augstā bezdarba laikā, un it īpaši jauniešu vidū, tas ir ļoti svarīgi, lai būtu iespēja izmantot tās iespējas, kas tiek radītas, un veicināt radīt šīs jaunās darba vietas tieši priekš jauniešiem un ir jāpalīdz uzņēmumiem piedāvāt darbu jauniešiem. Paldies! Dziękuję bardzo. Mówcy w imieniu grup politycznych jako... Jā, paldies. Politisko grupu vārdā Esājas kundze, pusotru minūtu. Komisāri, meile EPP... Priekšsēdētāji, komisāra kungs. Uzņēmēji darbība ir tiešām Eiropas ekonomikas mugurkauls. Tas rada nodokļu ieņēmums, veicina labklājību. Mēs esam paskatījušies uz šo ietvaru un programmu kā mazais uzņēmē darbības akts un arī programmu 2020. gadam. Bet paskaroties nacionālā līmenī, mēs redzam, ka dalību valstīs nevienmēr tiek izmantots šādas iespējas. Vai tas būtu kāds hotdog tirgošanas stends vai kāds cits uzņēmē darbības veids. Uzņēmumiem ir iespējas, piemēram, izmantot refit programmu, kas ir lieliska programma. Uzņēmuma izveidošana ir noteikti jāatvieglo vajadzētu izmantot viens pieturs aģentūras principu. Joprojām vēl saskaramies ar ekonomikas krīzi. Un neskaroties uz to, ka mums ir biznesa eņģeļi, riska kapitāls un kas tik vēl nē, joprojām finansējuma lielākais avots ir bankas. Paldies, Debakerkungs. Ehm, Paldies, priekšsēdētāji šīs debats nāk īstajā laikā, jo mēs zinām, cik ļoti svarīgi mūsu ekonomika ir mazie vidēji uzņēmumi. Runājot ar cilvēkiem, kuri vēlas izveidot uzņēmumu, mēs dzirdam, ka vienmēr ir problēmas, kuras mēs varbūt varētu eh, mēģināt atrisināt. Ar to var nodarboties eh, dalība valstis. Nepieciešams, lai apmācība būtu pietiekama, lai tie, kur vēlas veidot uzņēmumus un strādāt mazajos vidējos uzņēmumos, varētu saņemt eh, pietiekamu kvalifikāciju. Mēs saskaramies ar augstu bezdarba līmeni Eiropas Savienībā. Tomēr MVU ir daudz brīvu darba vietu. Ir jāatrod labs eh, risinājums starp piedāvājumu un pieprasījumu. Mums ir jāsako tiem noteikumiem, ko mēs izstrādājam parlamentā, mums jādomā, kā tas ietekmēs mazos vidējumus uzņēmumus, un es piekrītu komisijai, ka ir jāuzņemas labas iniciatīvas, lai redzētu, vai noteikumi ir piemēroti mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Tālāk finansējuma problēma. Ja uzņēmumi vēlas investēt, tad ir jāparedz finansējuma metodas, ne tikai bankas, bet arī finanšu tirgi. Ir jāatjauno banku finansējums, bet ir jādomā arī par citiem finansējuma veidiem MBU rīcībā, lai varētu uzlabot MBU situāciju. Paldies! Nākošais runātājs Kristīna Morvāji. Paldies, priekšsādātāji! Es uh, redzu, ka ir ārkārtīgi plaši interesi šī tēmata sakarā. 24 deputāti ir klāt. Bravo! Šis temats ir ļoti nozīmīgs. Mēs runājam par maziem vidējiem uzņēmumiem, par darba vietu veidošanu, un es ceru, ka kādu dienu Ungārijā lēmumu pieņēmēji sapratīs, ka šeit nav runa par diviem atšķirīgiem tematiem. Radīt darba vietas nenozīmē, ka Ungāriem būtu jāstrādā starptautiskiem uzņēmumiem bez tiesībām un par minimālo algu. Veidot darba vietas patiesībā nozīmē to, ka mēs piešķirtu iespējas cilvēkiem iegūt īstu darbu. Un tās viss, lai Ungāri kļūtu par tādiem pašiem pilsoņiem kā vispārīgiem. Es gribu runāt par šī teksta 54. punktu, kur ir runa par uzņēmēju iespējām un par to, ka uzņēmējiem būtu jāsaņem vairāk informācijas par finansējumu. Šī informācija jādod tiem, kam tā ir nepieciešama. Paldies! Un tomēr mēs esam iekavējuši darbu Mums ir jāķers pie brīvā mikrofona procedūras. Vispirms došu vārdu Monikai Panaģotovai. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es gribētu apsveikt eh, ziņojuma autori, kurš apraksta nepieciešamību veicināt uzņēmējdarbību. Eiropā mums ir šim nolūkam jānodrošina nepieciešamie apstākļi. Tomēr, saskaroties ar finanšu grūtībām, tikai 17% eh, uzskata, ka viņiem tiek piešķirti nepieciešamie nosacījumi. Tāpēc uzskatu, ka ir nepieciešama piekļuva jaunajām tehnoloģijām, piekļuva finansējumam, ka visi jautājumi, kas ir būtiski uzņēmēji darbībai. Tāpēc es piedāvāju 2017. gadu paziņot par Eiropas uzņēmēju darbības gadu. Gribu pateikties kolēģiem par atbalstu un ceru, ka rīt pēc balsojuma šis priekšlikums kļūs par patiesu priekšlikumu komisijai. Paldies! Nākošais runātājs Tomaši, deputāte Tomašič no ECR. Kā Horvātijas deputāte, kur ir vērojama augstā nestabilitāte un citas grūtības. Es apsveicu šo ziņojumu. Mēs esam vērojuši, kā tiek grauta nacionāla ekonomika, tajā pašā lau, laikā klausoties politiskus solījumus. Šis un citi ziņojumi dod pamatu optimismam, jo mēs apzināmies to, cik negatīvi ietekmē pārliecīga likumdošana, citas eh, administratīvas grūtības eh, uzņēmējdarbība Eiropā, tādā tā skaitā manā valstī, un es ceru, ka mums nebūs jāgu, jāgaida pārāk ilgi. Horvātija nav pārāk daudz laika. Un es ceru, ka mēs varēsim Eh, samazināt bezdarbnieku skaitu un uzlabot situāciju. Paldies! Nākošais runātājs Fils Banjons uz vienu minūti. Jā, paldies! Pašreizē politiskais klimats prasa rūpīgi izvērtēt, kas ir jādara izaugsmē un darbvietu izveidē, un šis ziņojums uzsver, cik svarīgi ir uzņēmēt darbību. Un Un es uzskatu, ka ir nepieciešams piešķirtam lielāku lomu jau izglītības posmā, ko, ko es aizstāvēju divus desmitgadus. Ir nepieciešams paskatīties administratīvo slogu, ko mēs uzliekam EBU, bet man, diemžēl, nāks secināt, ka kreisie parlamentā mē, mēģina svītrot daudz svarīgas lietas. Zaļie, piemēram, negrib pielāgot uh, izglītības un profesionālās izglītības vajadzību darba tirgus prasībām. Sociālisti izskatās, eh, ne, neuzskata, ka sociāla partneri līgumiem ir nepieciešama demokrātiskā kontrola. Mums vajadzētu risināt problēmas to saknē. Paldies. Lambsdorf kungs. Děkuji, pane předsedající Jā, paldies priekšsēdētāji. Vēlos uzdot jautājumu komisāram Tajānī. Vai viņš varētu mūs painformēt par finanšu instrumentiem, kurus viņš plāno izmantot, lai attiecībā uz MVU, kuri rada 70% darba vietu risināt problēmu ar to, ka viņiem ir tikai 4% pētniecības un izstrādes posmā. Tā ir pretruna, un tas ir kaut kā jārisina. Tāpat slik, sliktais tehnoloģiskais aprīkojums MBU rīcībā ir viena no problēmām. Ko komisija varētu ieteikt mums? Paldies! Nikols Sinclair, vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlos izteikt atzinību Akintājers kundzei eh, par viņas darbu šajā ziņojumā un piekrītu viņai mm, mm, vēlmē attīstīt MVU, lai tie varētu radīt darbvietas. Apvienotāja karalistē MVU rada aptuveni 43% eh, darba vietu bet mums viedokļi atšķiras, kā to panākt. Viņi atsimredzot uzskata, ka viņi to var panākt eh, no Eiropas Savienības iekšienes. Atsimredzot, cerot, ka būs eh, kārtējās reformas. Es nedomāju, ka tas tā būs. Tad, kad ar eh, Benjonu mēs 2009. gadā Birmingemā ar mazo uzņēmumu federāciju runājam, viņi toreiz prasīja ne vairāk nekādu papildu likumdošanu no Eiropas Savienības. Samazināsim birokrātiju. Makentājas kundze, visu šo gadu laikā jūs neesat samazinājuši šo birokrātiju. Rubikungs eh, runā par papildus eh, slāņu uzlikšanu uz Eiropas Savienības likumdošanas. Apvienotā karalsts ir vadošā šajā jomā. Paldies! Tajānī kungs varētu noslēgt mūsu debats. Paldies, priekšsēdētāji! Izteikšos ļoti īsi. Izskatās, ka plenāra sēžu zālē valda vienprātība par to, cik liela nozīme ir mazajiem vidējiem uzņēmumiem, tā skaitā arī tuvākajos gados, un lai mēs varētu uh, atsākt izaugsmu, lai varētu izkļūt no krīzes. Protams, ir visas problēmas, kas skar finansējumu, tās ir nozīmīgas, un mēs esam lēmuši par 150 miljārdiem rūpniecības politikai. Tas ir finansējums, ko varēs smelt no apvāršņa 2020 reģionālajiem fondiem un kosmēm. Runājot par apārsni 2020, 25% no apropriācijām ir paredzēti mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Tas ir tieši parlamenta lēmums. Tālāk ir kosme programma. Mums eh, daudzēji vajadz daudz strādāt, lai um, varētu piešķirt līdzekļus turismu nozarei, tas arī ir būtisks MVU peļņas avots, bet Atsevišķi jautājumi vēl aizvien ir bloķēti padomē. Es tikko teicu, ka atsevišķas dalībvalstis nepārtraukti sūdzas par uh, as, tā, astoņkāju veidīgo birokrātiju, bet līdz ko mēs mēģinam to mazināt un racionalizēt šīs pašas valstis, kuras pēkšņi sāk aizstāvēt šo pašu birokrātiju un vēlas paturēt spēkā ļoti birokrātiskās procedūras. Un, diemžēl, pakete šobrīd ir iestrēgus padomē un ir jāturpina strādāt, lai varētu situāciju atbloķēt. Katrā ziņā eh, komisija un investīcija banka turpinās pielikt pūliņus un Ja mums būtu bijušas brīvas rokas, tad, protams, MVU iespējams justos tagad labāk. Katrā ziņā šīs debatas vēlreiz parāda to, cik lielā mērā valda saskaņas starp parlamentu un komisiju, tad, kad mēs runājam par mazo vidējo uzņēmumu aizsardzību. Mēs neizkļūsim no krīzes tikai samazinot budžeta deficītu mūsu valstīs ir jādomā par to, kā mēs varam palīdzēt reāla ekonomikai, ir jātīsta paties tirgus, e, jaunas tirgus izejas un ir jādomā par to, kas norādīts līgumos konkrēti par sociālu tirgus ekonomiku. Ir tirgus, bet ir arī tā sociālās sadaļas. Un ir tāpat arī jādomā par rūpniecisku politiku, kas atbalsta MVU nos, nosacījums, kas ir eh, ārkārtīgi nozīmīgs darba vietu eh, veidošanai. Paldies, un tagad dodu vārdu referentē Makintārai. Lūdzu. Es domāju, ka mēs esam uzklausījuši daudz svarīgus punktus šajās diskusijās. Uzņēmēji īpaši MVU ir jāatbalsta ar zināšanām un ekspertīzi, kā tikt pie finansējuma, piemēram, ar šīs vienas pieturas aģentūras palīdzību. Ir arī ļoti svarīgi veicināt uzņēmēju garu jau skolās un universitātēs. Rubikungs, esmu jums ļoti pateicīgs tieši par šī jautājuma izgaismošanu. Kļūt par uzņēmēju, tieši tas ir jāmāc mūsu cilvēkiem. Paņētavs kundzes iniciatīva, ka Eiropas Savienībai varētu būt uzņēmējdarbības gads un arī birokrātijas samazināšana, lai ļautu Horvātiem attīstīties, ir ārkārtīgi svarīgi. Tieši mazo uzņēmēju veidošanās ar 500 miljonu patērētājiem Eiropas tirgū, tas taču varētu būt ļoti piesaistoši. Mums ir jāsamazina birokrātija un tās sloks uz šiem uzņēmējiem. Ja jūs esat mazais uzņēmējs, jūs visu dienu darat reālu darbu, un tad jums vēl jābūt speciālistam grāmatvedībā un citos jautājumos pa nakti. Biznesam vajadzētu nodarboties ar savu pamatdarbību, ar vērtību ražošanu, ar izaugsmi, ar nodarbinātības veicīšanā. Tāpēc es domāju, ka ziņojums nāks par labu šiem mērķiem, un es domāju, mēs varētu aicināt, samazināt birokrātiju un paplašināt biznesa iespējas, kā arī nodarbinātību. Paldies! Paldies, Makintājas kundzei. Tā tad beidzam šo sadaļu. Makintājas ziņojums tiks balsots rīt. Atvainojos. Rīt sešos. Vārds jums. Paldies! Gribētu jums jautāt, cik cilvēkiem jūs nedavājat vārdu brīvā mikrofona situācijā? Es speciāli braucu no rīta jau piecos uz šejienu, tagad ir pulkstens pāri desmitiem. Uh, Es uzskatu, ka visiem vajag dot vārdu. Parasti mēs sūdzamies par to, ka ir pārāk maz cilvēku zālē, bet es gribētu vienkārši zināt, cik cilvēki gribēja runāt par šo jautājumu. Kā atceraties, Kelī kungs? Maksimums pieci cilvēki var runāt. Es devu pieciem no deviņiem. Jūs nebijāt pirmais no šīs grupas, Un šis jautājums jau ir beigts. Tagad vienas minūtes runas. Sāksim ar Bauers kundzi. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Edviga Malīna, Ungāra studente, septiņus gadus jau tiek um, vaļāta